augstās pārstāvis paziņojumi par uh, neseno vardarbību Nigērijā. Došu vārdu tagad uh, Frederikai Mogherīni. Lielas paldies priekšādātā. Vārdarbība, ko pastrādējis Boko Haram Nigērijas ziemeļa austrumos, nu pat jau kļūst par ikdienišķu parādību. Tā ir arvien draudīgāka un skarbāka šajā teritorijā, tāpēc priecājos, ka jūs īstenojat šīs debatas Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat ļoti svarīgi, protams, apsvēst arī mūsu pašu drošības draudus, bet nedrīkstam vienlaicīgi aizmirst to, kas notiek tālāk citur pasaulē. Arī tie ir teroristu draudi, ļoti būtiski teroristu draudi citās pasaules daļās, un šī pasaules daļa ir tā, kas eh, piedzīvo šādus draudus. Pēdējos pāris mēnešos simtiem nevainīgu pilsoņu ir gājuši bojā, vēl vairāk daudz ir nolaupīti, daudziem ir nācies pamest mājas. Robežpilsētā bagā pagājuši nedēļ eh, piedzīvojam vēl kārtējo slaktiņu un e, draudi tālāk tiek nonāk arī Kamerunā blakus esošajā valstī. Tas liecina, ka šie draudi ir reģionāli pēc sava rakstura. Grupējuma mērķis ir izplatīt teroru, terorizēt apkārtni un radīt draudus visiem, draudus visiem, gan kristiešiem, gan musulmaņiem, tradicionāliem reliģiskajiem vadoņiem, skolotājiem, skolēniem, tirgus, uh, tirgus darbiniekiem, pilnīgi visiem. Uzbrukumi kristiešiem un īpaši meitenēm tiek pat mērķiecīgi īstenot, un tas ir spēcīgs simbols tam, kā viņi vēlas mainīt sabiedrību. Bojagāšo skaitļi ir drausmīgi. Apmēram 2014. E, gadā e, ļoti daudz bojagāšai, apmēram 1,5 miljonu bēgļu 155 tūkstoši bēgļu, Nimērijā 37 tūkstoši, Nigērijā 11 čadā. Tas, protams, rada milzīgu spriedzi arī vietējām kopienām un rada e, augsni tālākiem konfliktiem. Administratīvā kārtība tiek nojaukta, e, zūd tiesiskums. Un arī vēlēšanas, kas paredzētas šajās trijās valstīs, kļūst arvien apdraudētāks pasākums. Uh, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna un droši vien tai vajadzēs darīt vēl vairāk nekā līdz šim, lai atbalstītu šīs valstis to cīņā pret Boko Haram. Jautājums ir par to, ko mēs varam darīt, ko mēs efektīvi varam piedāvāt šīm valstīm īstermiņā un arī ilgtermiņā. Lai ko mēs darīsim, un tāpēc es uzsvēršu, mums tas ir jādara ciešā sadarbībā ar iesaistītajām un terorismu skartajām valstīm. Īstermiņā mums ir jānāk klajā ar efektīvu militāru un humānu palīdzību valstis šajā reģionā ir apņēmušās radīt daudz nacionālu eh, spē, spēku grupu, bruņot spēku grupu, bet jāsaka, uzdevums vēl nav ticis izpildīts. Eiropas Savienība ir piedāvājusi koordinēt šīs darba grupas eh, bruņoto spēku darbu, un tāpēc mums jāpiedāvā eh, atbalsts Nigērijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Turklāt Eh, mums jāpiedāvā arī humanā palīdzība visās iespējās, visiem bēgļiem eh, visās šais trijās valstīs. Vidējā termiņā ārkārtīgi svarīgi, lai šo valstu iedzīvotāji saņem kaut kādu veidu attīstības izredzes un nodarbinātību, lai valdība var aizsargāt šos pilsoņus un rēģēt uz viņu vajadzībām. Lai vinētu šai karā, ir nepieciešams domāt par iedzīvotēm, vajag iegūt viņu uzticēšanos, jo citādi mūsu centieni arī drošības nodrošināšanas līmenī nespēs eh, sasniegt vajadzīgo. Tas, kādā veidā mēs iesaistīsim, iesaistāmies darbībā, ir jā, jāizteno atbilstīgi visiem noteikumiem. Tā arī ir tā vēsts, ko nodevām pēdējā ministru dialogā Nigērijā, kad bijām eh, novembrī tur. Mēs lūdzām Nigēriju pātrināt plānu ar bruņoto kaujas vienību īstenošanu, tā lai tiktu ievērots arī cilvēktiesības, tā lai Eiropas Savienība un tā, tās dalības, dalība valsts varētu apvienot spēkus globāli iniciatīvu ietverā un to darīt efektīvi. Paldies! Lies paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk runās runātāja politisko grupu vārdā. Un pirmām kārtām tautas partijas vārdā izteiksies Stierkungs. Lies paldies, priekšsēdētāji. Godāt augstā pārstāva. Kamēr Eiropas acis tika pievērstas barbariskajiem notikumiem Parīzē, Nigērijā, Boko Haram, uh, burtiski no zemes virsmas noslaucīja Bagas pilsētu. Un tāpēc gribu vēlreiz atkārtot katoļu arhibīskapa vārdus. kas reaģēja uz, Parīzieš, uz Parīzes notikumiem, bet teica, ka nav bijis nekāda veida reakcijas uz notikumiem Nigērijā, Kamerūnā un Čadā. Protams, ka ir normāli, ka daudz spēcīgāk rēģējam, kad kaut kas notiek mūsu pašu kontinentā, mums pietuvināt. Tāpat laikā mums jābūt lepniem arī uz to solidaritāti, ko Eiropa izrāda. Bet tā pat laikā solidaritāte jāiet pāri Eiropas kontinentu robežām, jāizrāda solidaritāte arī eh, ne tikai, isl, eh, ne tikai Parīzes upuriem, bet arī islāma terorisma eh, upuriem bagā. 2000 cilvēku gāja bogā bagā. Mums vajadzētu teikt, es esmu baga, nevis tikai es esmu Čārlis, kā tagad daudzi plakātos raksta. Boko Haram ir kļuvusi par globālu draudu, līdzīgi kā džihadiski Sīrijā un Lībijā. Un noslēgumā gribu teikt, lūko. Mums nepieciešams arī attīstības mērķus noteikt tā, lai ņemtu vērā šos terorismu draudus. Boko Haram pieņems ar viens spēkā, un tas notiek tāpēc, ka Nigērija nespēja efektīvi to apkarot. Mums ir jāpalīdz Nigērijai un jāpalīdz tai attīstīties. Lies paldies tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā uz divām minūtēm Noizerkungs. Jā, dank, Paldies, priekšādātāji, vicepriekšādātājs kundze. Francijas atentātu upuri um, pēdējās dienās, protams, piesaistīja mūsu uzmanību. Mēs uh, paudām savu līdzjūtību, visu rakstot, šis viss Šārlī, es esmu Šārlī. Uh, es domāju, ka mums tagad vajadzētu rakstīt, esmu nigērietis, jo šādā veidā mēs arī paustu Eiropas līdzjūtību šai valstī. Šie cilvēki to ir uh, pelnījuši. Mēs Protams, saprotam, cik ļoti liela vardarbība notiek visā Zemsahāras reģionā - Nigērā, Čādā, Kenijā, Somālijā. Mums vajadzētu atbalstīt politisko eliti šajās valstīs, un jo īpaši arī Nigērijā. Dalībvalstis ir atbalstījušas drošības spēku izveidi Nigērijā. Drošības spēki strādā daļēji bez demokrātiskas leģimitātes, nav nekādas kontroles, nav uh, attaisnojuma viņu darbībai. Un mums ir jādomā arī, kādi ir cēloņi Boko Haram un arī citu teroristisko grupējumu izveidēji. Mums ir jādomā par to, kā apkarot korupciju Nigērijā. Pēdējo desmit gadu laikā 80 miljoni eiro ir pazuduši naftas un gāzes industrijā. Nauda, kas šai valstī ir ārkārtīgi vajadzīga, lai eh, valsts atkal varētu nostāties uz kājām. Politiskā elite iedzīvojas bagātībā, tas attiecas gan uz politiķiem, gan arī uz uzņēmējiem, kamēr pārējā tauta grims nabadzībā. Mums un arī NVO organizācijām, kas darbojas Nigārijā un kas ir pietiekami labas, eh, vajadzētu vairāk atbalstīt pilsonisko sabiedrību un plašsaziņas līdzekļus. Paldies, Noizēra kungam, tālāk. EKR grupas vārdā runās Bass Belders vienu minūtu, lūdzu. Jā, tā kā man ir defosit. Lielas paldies priekšsēdētāji. Šīs nedēļas sākumā Joses arhibīskaps žēlojās par to, ka rietumi nebūtu neliekas zinis par tiem reālajiem draudiem, ko rada Boko Haram. Un arhibīskaps uzdeva jautājumu, kur tad ir rietumu solidaritāte Nigērijai? Nigērijai, valstī, kas cieš no šī islama terorisma viļņiem. Pagājušajā pirmdienā Nigērijas aizsardzības ministrs teica, ka ka viņa armija pamazām zaudē šai karā ar Boko Haram un aicināja starptautisko koalīciju sniegt kaut kādu veidu risinājumu. Nigērijas tiešie kaimiņi, Nigēra, Čada un Kamerūna nevēlas iesaistīties šajos procesos uz vietas. Augstā pārstāve, jūs runājat par humāno militāro reakciju. Un es esmu ļoti nobažījies par situācijas destabilizēšanos šajā reģionā, ne tikai Nigērijā pašā. Un es patiešām ceru, ka mums izdosies ļoti spēcīgi no Eiropas Savienības puses reaģēt, jo situācija šobrīd izskatās ļoti čābīgi. Mēs gal galā runājam arī par Boko Haram sasaist ar Nigerijas pašas bruņotajiem spēkiem. Paldies tālāk. Marīķa Šāke, Liber Aldi grupas vārdā. Paldies priekšādātā godātā augstā pārstāve. Šī šausminošā nežēlība, vardarbība Bagas pilsētā eh, nāca pagājušajā nedēļā, kad eh, Parīzē piedzīvojām briesmīgus terorisma eh, nu, noziegums, tā cilvēki gāja bojā tikai tāpēc, ka viņi bija konkrētā lielveikalā. Bet arī Boko Haram, Boko Haram gadījumā mums ir jāspēj aizsargāt cilvēki. Nedrīkstam ļaut ekstrēmistiem izvēlēties tikai runas brīvību kā simbolu. Gal galā Nigērijā bija šīs skolnieces, sievietes, meitenes, kas mācījās gāja skolā, un tās bija Boko Haram galvenais mērķis. Šīs mm, grupējuma nosaukums tulkojumā nozīmē aizliegt rietumu izglītību. Tā nedrīkstam pieļaut. Tā ir ideoloģiska vardarbība, un tā jāsaka ir, protams, arī vājuma pazīme, jo tikai garā vājais izmanto brutālu spēku. Nigerijā gaidāmas vēlēšanas. Un, un tie, kas e, brīvprātīgi pieteicās palīdzēt priekšvēlēšanu procesos, arī tika nogalināti. Šis noziegums faktiski līdz ar to e, nāk par ļaunu pilnīgi visiem Nigērijas iedzīvotājiem. Šonedēļ viņi izmantoja mazu meiteni, kā, pa, kā pašnāvnieces spridzinātā, iesūtot viņu tirgus laukumā un uzspridzinot viņu. Mēs nosodam visspēcīgākajā veidā visus šos terorismu uzgrumus un paužam līdzjūtību bojā gājušai ģimenēm. Es gribu teikt, ka mēs Eiropā ļoti labi aprodamies, cik, cik globāls pēc sava rakstura ir džihādistu terorisms. Uh, un tas ietver visus pasaules nostūrus. Tāpēc ārkārtīgi svarīgi atzīt, ka Nigērijā terorisma ietekme ir kļuvusi gandrīz vai par normu, nevis par izņēmumu. Mums ir ļoti aktīvi jādarbojas, lai pieliktu punktu šai brutalitātei un zvērībām, pieliktu punktu Al-Qaida, Bokor Haram un visām viņu e, sasaistītajiem grupējumiem. Paldies tālāk, Kreiso grupas vārdā, Kārtīkungs. Paldies! Paldies tiešām ārkārtīgi šausminošana nedēļa tika piedzīvota Nigērijā. Uh, bojā gājušo skaits ir vienkārši ārkārtīgi augsts. Ļoti daudzi tika vienkārši ne, bija nevainīgi upuri, kas vienkārši gadījās ceļā šiem teroristiem. Traģēdija ārkārtīgi vairāk kā 2000 bojā gājušo Bagas pilsētā un valsts drošības spēki vienkārši nespēja iejaukties notikumos, nespēja cilvēkus glābt. Tika jau teikts, ka Nigerijas valsts pati pašai jāuzņem zinām atbildība arī par šīs spriedzes sāsināšanos un vardarbības apjomu pieaugumu un cilvēktiesību pārkāpumu skaitu. Amnesty International saka apmēram 150 Boko Haram uh, upuru eh, pārstāvi mira tāpēc, ka viņi ne, netika notiesāti, viņi mira badā un slāpēs. Uh, Bet tāpat laikā, protams, tas nevar kalpot kā aizbildinājums Boko Haram izdarībām, lai apliktu bumbas un sprīdzekļus ap mazu bērnu un pēc tam viņu publiski nošautu visi, visu acu priekšā, lai uzspridzinātu tirgus laukumu, tas ir kaut kas neiedomājami ne, nežēlīgs. Mums ir nepieciešams palīdzēt šai valstī, ir jāvēršas pret šīm zvērībām un jādara tas tā, ir kā tas notiktu kaut vai mūsu pašu durvi priekšā. Šis parlaments ļoti pareizi aizsargāja arī runas brīvību Parīzē, bet mums jārunā ar starptautiskām organizācijām un starptautiskiem plašiņas līdzekļiem līdzekļiem, kam arī ir jāpievērš uzmanība Nigērijas notikumiem. Un tikai tad, kad starptautiskā sabiedrība pievērsīs uzmanību šai valstī, tikai tad arī tiks saņemts atbalsts un varēs cīņa par taisnību turpināties. Paldies! Vai esat gatavs atbildēt uz zilās kartiņas jautājumu no Džamborska kunga? Paldies priekšādātājiem! Ko tātais kārtīkungs? Vai jums nešķiet, ka visas šīs zvērības, ko piedzīvojam Nigērijā, rodas tāpēc, ka Nigērijas valdība nespēja rīkoties adekvāti? Vai jums nešķiet? Šķiet, eh, kaut kas nedarboja. Tulkošanas sistēmā bija kāda kļūme. Sveiki. Okay. Which channel didn't work? English. English didn't work channel 2 Can you say something perhaps so that we can check whether translation works? <laughs> Okay. So... Vai jūs varētu kaut ko pateikt, lai mēs pārbaudam, vai tulkošanas sistēma darbojas? Jā, protams. Es tomēr vēlētos runāt bulgāriski. Could I ask you to say something again? Probēt no dvētrību. Vai jūs varētu atsākt no jauna? Yes. Okay. Now, start again. <laughs> nu tā tad vēlreiz. Godātais kārtīkungs. Vai jums nešķiet, ka tieši Nigērijas valdība ir tas galvenais iemesls islāma tero, teroristu zvērībām? Vai jums nešķiet? ka startautiskie uzņēmumi, kas ļaunprātīgi eksploatē Nigērijas dabas resursus, arī būtu jāvaino šai pasākumā? Un vai jums tiešām šķiet, ka tikai ar militāriem spēkiem iespējams risināt Boko Haram terorisma lietu? Vai nav tā, ka mums vajadzētu palīdzēt līdzīgā veidā, kā to darījām eh, Eiropas eh, teroristu upuru gadījumu? Jā, Nevar nepiekrist eh, jūsu komentāriem. Vienīgi papildus var teikt, lūko. Domāju, ka tikai militārs risinājums spēj, bez militāra risinājuma nevarēsim tikt galā ar Boko Haram. Es domāju, ka ir jābūt arī eh, drošības operācijām Protams, ka arī starptautiskiem uzņēmumiem ir jāuzņemas atbildi, bet primārā atbildība tomēr ir arī Nigerijas valdībai. Un es patiešām uzskatu, ka visā pasaulē mums tomēr ir jāizrāda tas pats sašutums un tas pats nosodījums, ko paudām, piemēram, par Francijas terorisma gadījumiem. Mums ir jāpārliecinās, ka š, par šiem notikumiem tiek lieta gaisma un vainīgie nepaliek nesodīti. Tas nedrīkst atkārtoties. Un tas nedrīkst palikt bez ievērības, jo realitāte ir tāda, ka pilsoņi mūsu dalībvalstīs šobrīd dzīvo un viens otrs pat nemaz nezin, kas notiek. Nigērijā. Paldies tālāk zaļo grupas vārdā Hautals kundze. Paldies, priekšādātāji. Jā, nu dien. Ja nu neko vairāk šonadēļ, kad skumstam pa, līdz ar Parīzē bojāgājušo tuviniekiem, tad varam vismaz spriest par šo jautājumu un iekļaut to mūsu plenārsēdes darba kārtībā. Es pievienojos tiem, kas nosoda to, cik ļoti maz starptautiskās uzmanības ticis pievēršķiem zvērībām kur tika no zemes virsmas burtiski noslaucīta Bagas pilsēta. Nu, pats minimālais, ko var darīt, ir tomēr īstenot neatkarīgu starptautisku izmeklēšanu par šiem notikumiem, kas notika, jo skaitļi arī ir ļoti atšķirīgi, tie nav tādi saliedēti mums, bet, nu, vairāk kā 2000 iedzīvotāji ir gājuši bojā šī uzbrukuma rezultātā. Uh, Un tad gribu arī norādīt uz to, ka Nigērijas armija faktiski ir aizbēgusi no teritorijas tajā brīdī, kad uzsākās uzbrukumi. Mums, protams, ir jāatbalsta Nigērijas cīņa pret terorismu, un varam to darīt atbalstot arī ECOVAS, šo sadarbības organizāciju starp Rietumu Āfrikas valstīm. Tā atkal no jauna ir atkārtojusi, ka Nigērijas valdībai vajadzīgs atbalsts. tā lai šāda veida terorismu uzbrukumiem tiktu pielikts punkts. Noslēgumā gribētu teikt vēl lūko, mēs joprojām nezinām, kas notika ar šīm kristiešu skolniecēm, kas tika nolē, nolaupīts, un tāpēc tā mums būtu varbūt jāsaka, ka mēs esam lūk arī čīnas meitenes, kas tika nolaupīts, līdzīgi kā mēs sakam, ka žes višārlī. Paldies, pienā, nonākam tālāk pie citiem runātājiem, un pirmais no tiem Kārverkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kamēr pasauli pievēršas brutālajām slepkavībām Parīzē un eh, tuvajiem austrumiem, turienes notikumiem, Es atvainojos, jā, jā, jums tiek dots vārds, ja es pat kļūdījos, sākt, sāciet lūdzu no jauna. Jā, lai arī plašsaziņas līdzekļi plaši pievēršas brutālajām slepkavībām, kas tik notika Parīzē un arī Islāma valstī tuvajos austrumos, tikpat brutāls un vēl brutālāks uzbrukums un tika organizēts no tādas organizācijas puses, kas saucas Boko Haram. Tas nosaukums tūkojumā nozīmē rietum izglītība ir aizliegta, un tā šī organizācija pieņem spēkā Nigērijas ziemeļos. Viņu nesen, iz, nesen izteiktie, nu, uzbrukumi eh, noveduši pie vairāk kā 2000 cilvēku bojājas. 1,5 miljonu iedzīvotājiem ir nācies pamest savus mājas cīņas zonās. Nu, un, protams, ka šie paši ekstrēmistiskie islāmisti nolaupīja arī 276 skolas bērnus, mēs skolnieces no skolas, no, lielāk, no tām lielākā daļa joprojām ir bez vēsts padušas, pazudušas. Viņas ir nodotas verdzībā, piespiedu kārtā pievērstas islāmam, un divas meitenes, kam izdevās izrauties no šīs uh, verdzības un atgriezties pie ģimnēm. Viņas teica, ka viņas bija Kamerūnā un katru dienu viņas izvaroja barbariskā kārtā. Mēs uh, zinām, ka nav vieglas atbildes un ātri risinājumi šāda veida situācija, bet es domāju, ka mums vajag rīkoties Eiropas Savienībai un rietumiem kopumā ir jādara kaut kas, bet nebūs nekādas veiksmes, ja, un, ja nedarīsim to pil ar pilnu spēku. Mums ir vajadzīga arī reģionālā sadarbība, bez tās nav iespējams turpināt darbu. Reģionālā sadarbība ir iespējama izmantojot ANO, bet arī uh, Britu sadarbības uh, valstis. Galu galā tās ir valsts, kurām ir kopīga valoda, kopu, kopēja kultūra, un tieši reģionāla līmenī daudz labāk var nest pozitīvu ietekmi šai pasaules daļā. Nevis to var darīt Eiropas Savienība no kaut kādiem saviem augstumiem, kurai pašai savu problēmu pietiek. Paldies. Paldies. Un tagad turpinam. Visas Excela. Paldies. Jūs nevarat stāvēt malā, kad notiek šādas mežonības, ko veids Boko Haram Nigērijā. Šie cilvēki ir pilnībā neaizsargāti. Tie ir jaunieši, meitenes, kas tiek piespiestas uz briesmīgiem noziegumiem. Kaimiņu valstis netiek galā ar šo situāciju. Savstarp starptautiskai sabiedrībai šeit ar ANO mandātu kaut kas būtu jādara. Boko Haram rīcība valstī lielā mērā saistās ar vēlēšanām, kas tuvojas. Pa, paldies, ka esmu nozīmēts uz vēlēšanu misiju. Mēs skatīsimies, kā tās notiks. Komanda jau tur ir ieradusies, un es drīz arī pats tur došos. Šī misija nestrādās parastā veidā drošības apstākļu dēļ. Mēs nevaram visu valsti pārvaldīt. Misija rāda, ka Eiropas Savienība tiešām vēlas iekļaujošas un caurskatāmas vēlēšanas. Mēs veiksim analīzi, mēs skatīsimies, kas tur notika vēlēšanu dienā, un analizēsim arī visu, kas notika pirms un pēc vēlēšanām. Es domāju, ka ir nepieciešams aicinājums, lai vardarbība beidzas. Kienke. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Tā ir pašā dienā, kad Francijā notika terora akts. Nikērijā gāja bojā tūkstošiem cilvēku. Cilvēki, kas mirst Āfrikā, tās pašas ideoloģijas dēļ, kas deva triecienu Eiropai. Mēs nevaram runāt par otrā šķiras nāvi. Eiropa, na, kas demonstrēja Parīzei, Eiropai ir jāparāda arī savā tieksme pret Nigēriju. Pirms ir par vēlu. Mēs nevaram vienkārši stāvēt malā, kamēr iet bojā tūkstoši ir nepieciešama cīņas grupa, jeb darba grupa. Mums ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija, kā apkarot terorismu, kā cīnīties ar tā iemesliem - analfabētību, nevienlīdzību, korupciju. Tas nozīmē cīnīties pret parādiem, pret nāvi, ko izraisa pārlieka eksploatācija un demokrātisko institūciju trūkums. Pirms pēc dažām nedēļām būs prezidenta vēlēšanas un mums jāaicina izbeigt bērnu izmantošanu kara darbībā. Pasaulē ir jāredz, kas notiek Nigērijā, un tāpēc domāju, ka augstā pārstāvi jau norādīja, ka daudzi līderi bija Parīzē. Mums jāļauj veidot miermīlīgus protestus pret cilvēku tiesību pārkāpumiem arī daudz kur citur, ne tikai Parīzē. Paldies! Zilā karte. 30 sekundes zilās kartes jautājumam signor presidente volevo chiedere alla collega kyenge eh, fa tutto questo discorso. Eh, pēc šīs garās runas par nigēriju gribētu parādīt šo attēlu. Londonas imams saka, ka cilvēkiem tur ir jāmirst, vai šo cilvēku nevajadzētu arestēt. Un arī šis cilvēks manuprāt, būtu jāiznīcina. Viņš nevarētu būt imams vairs. Kinga kundzei ir vārds. Paldies! Es domāju, ka jautājums nebūtu sajaucams ar to, par ko es runāju. Nevajadzētu sajaukt demokrātiskos viedokļus un vērtības ar slimīgiem islāma interpretācijas apoloģētiem. Mums ir jābūt iespējai izvērtēt to, kas der mūsu sabiedrībām un kas būtu jāizgriež kā vēzis no saslimuša ķermeņa. Paldies, Narta kungs! Paldies! Margarīnī kundze, praktisks jautājums ir šis nevis teorētisks. Mēs varam runāt par sociālām reformām, tās aizņems gadus. Taču pat labāk Nigērijā, uz robežas. Notiek eh, faktiski nepārtraukta ieroču un narkotiku pārvadāšana. Nigerijas armija korumpēta un neefektivi. Vienīgā valsta, kas kaut ko var izdarīt, ir čāda, un vienīgais veids ir izbeigt noziedzību un, protams, šeit Eiropa varētu palīdzēt apmācībā un robežu slēgšanā. Pietiks runāt, pietiks pieņemt deklarācijas, mums ir nepieciešama praktiska militāra sadarbība. Paldies, Lambert kundze. Paldies, mēs te runājam par Āfrikas lielāko ekonomiku, kas uh, Āfrikā faktiski nodrošina mieru uzturēšanas spēkus. Mēs zinām par korupciju, mēs zinām, ka nauda neaiziet līdz cilvēkiem, mēs zinām, ka nabadzības līmenis ir augsts, cilvēkiem nav izglītības, un šeit ir uzbrukumi meitenēm, uzbrukumi skolām, kas padara situāciju vēl sliktāku. Mēs daudz kritizējam par esošo prezidenta atbildu. Viņš runāja par Pārīzi, bet tad viņš nenāja par savu valsti. Mēs zinām, ka Boka Haram ir sagraus arī komunikācijas sistēmas, taču mēs ceram, ka valdība arī varētu kaut ko sākt darīt Nigērijā. Atklāti un nopietni. Daudzi nevarēs balsot 14. datumā, jo šie cilvēki ir pārvietoti, bēgļi un teikt ir nepieciešams startautisks atbalsts. Paldies! Lamberts kundze, vai jūs um, akceptēsiet zilās kārtas jautājumu? Thank you, colleague Jean, for accepting the blue card. Do you um, share my concern? Vai jums ir tādas pašas raizes kā man, ka konstitūcijā ir paredzēta rotācija starp dienvidiem un ziemeļiem, un tas tagad ir izmests ārā, jo Jonatāna ievēlēšana to maina. Vai jūs domājat, ka vajadzētu atcipli? Runājot par rotējošo prezidentūru, tas ir jāizlemj pašiem nigēriešiem. Gudlaks Jonatans teiks, ka viņš ir vienreiz ievēlēts, un viņš tāpēc vēl varētu tikt ievēlēts vēlreiz. Es domāju, ka procesam būtu jābūt demokrātiskākam. Mums ir, paldies Dievam, novērošanas misija. Skatīsimies, vai cilvēki balsos, vai viss sakritīs. Lai kas būtu prezidents vai Jonatans, vai Kārijs, vai kāds cits, mēs ceram, ka viņi ķersies pie darba un risinās problēmu, nevis izliksies, ka tās nav. Paldies, Lamberts kundzei! Valenciānu! Paldies! Meitene, kas vēl nebija sasniegusi desmit gadu vecumu, uzsprāga kopā ar bumbu, iznīcinot daudz dzīves, to cilvēku dzīves, kas bija blakus tirgu. Parīze, Nigērija. Kas tad nepieciešams Nigērijai, lai cīnītos pret šo trakumu? Kādas iespējas tad mums ir ātri palīdzēt? kur iet bojā meitenes un sievietes, kur tirgu notiek vardarbības elementi. Tas viss ir ļoti simboliski. Ja tā varētu teikt, šī sistēma mēģina izreikināties ar civiliedzīvotājiem. Mums ir nepieciešama informācija, mums ir nepieciešami pasākumi, un mums ir jābūt uz vietas, mums ir jāmeklē izējas ceļš šajā visai bagātajā un iedzīvotājiem bagātajā valstī. Paldies, Mici kundze. Priekšsēdētājs kundze. Slepkavība, masu slepkavība ir kā mēdī aprakstīja 2000 cilvēku nāvi šajā reģionā. Tas ir vēl viens Bokaharam uzbrukums. Mēs taču nevaram aizmirst simts nolaupītās meitenes no skolas, tās, kas nespēja aizbēgt. Tas ir apdraudējums ne tikai Āfrikai, bet arī Eiropai. Talibani Pakistānā arī uzbruk bērniem skolās, un Čārlī Hebdo ir noved rāda, ka terorisms ir arī Eiropas centrā. Kāpēc mēs ignorējam šādas organizācijas tik ilgi? Cik tad cilvēkiem ir jāiet bojā, lai mēs saprastu, ka tā ir sērga un drauds mūsu drošībai? Uzbrukumi, manuprāt, signalizē sarkano gaismu. Eiropai ir jārīkojas. Mums ir jāaizsargā mūsu demokrātija pret ekstrēmismu. Paldies, Gomeša kundze! Nigērijas valdība negribēja vai nevarēja apturēt eskalāciju, kur veica Boko Haram bērnu nozakšanu, nolaupīšanu, izmantošanu kā cilvēku bumbu veidā. Šo lietu mēs nevaram apkarot izolēti. Mēs esam sadurušies tādu kā hidru, ko, ar ko cīņa būs ilga Mums ir nepieciešams KDP pieņemt šo draudu, šo izaicinājumu, palīdzēt Nigērijai tikt galā ar šo kustību. Boko Haram jautājums ir jāpārunā arī apvienotajās nācijās. Jānosaka, kas ir atbildīgs par Nigērijas aizsardzību, piemēram, kaimiņu valstis. Boko Harem ir draudz mieram un drošībai Āfrikā un visā pasaulē. Paldies! Gomeškundzei zilā karte no nu, Etriča. 30 sekundes. Paldies! Jūs ļoti kaislīgi runājat par šīm ļaunajām organizācijām, un es tam varētu piekristu. Taču man raizes dara tas, ka mēs daudz diskutējam, bet varbūt jūs piekristu, ka Eiropas Savienības iesaistīšanās ceļ scenārijā rada problēmas, proti varētu būt pretspēks. Un mēs vai mēs varēsim to apturēt tik vienkārši, lai tas neizvērstos mūsu ielās. Vai jūs zināt, Gomeškundze saka, ka daudzi mēģina tikt Eiropā no Nigērijas, tieši no Nigērijas, lai izbēgtu no šīm briesmām. Tas viss ir saistīts, kā Margarīnī teica. Un ja mēs domājam, ka mēs varam iekapsulēties Eiropas cietoksnī, nevis iet ārā un palīdzēt partneriem cīņā ar terorisma hidru, tad būs lielas problēmas nevien mums, bet arī mūsu partneriem. Paldies! Čufrīdas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. 2009. gadā Boko Haram uh, runāju par kalifāta izveidu Nigēriju Tagad šis reģions lielā mērā ir viņu rokās. Mēs zinām, ka būs vēlēšanas, bet tajās nevarēs piedalīties miljons cilvēku un nav piesūtīta arī biļetēne. Valdība ir neefektīva, bar, armija ir neefektīva, un starptautiskā sabiedrība neko nevar izdarīt. Pagājušā gadā bojā gāja 10 tūkstoši cilvēku, šogad 2 tūkstoši Parīzes demonstrācijas laikā kāda meitene ar eksplozīvām vielām tika uzspridzināta kā ierocis tirgu. Ko tad vēl mēs gaidām? Tas ir tikai sākums. Boka Harem tagad varētu mēģināt kontrolēt visu valsti, kurā ir laba ekonomika, un kāpēc gan ne? Pēc tam varbūt uz Čādu vai Kamerūnu. Eiropai nevajadzētu atstāt Nigēriju vienu pašu. Nepietiek ar to, ka es saku, es esmu Šarlī. Paldies. Roibalskundze. Paldies gribētu nosodīt, absolūti nosodīt jebkuru terorisma aktu un solidarizēties ar upuriem. Šodien mēs runājam par Boko Harem, vakar mēs runājām par Parīzi. Parāk bieži mēs žēlojamies un redzam, kas notiek dažādu iemeslu dēļ. Kapučinskis ir teicis, ka mērs apdraud pasauli na nacionālisms, rasisms un reliģiskais fundamentālisms. Visiem ir kopsaucējs neracionalitāte un agresivitāte, un Boko Haram ir šāda grupa. Tā ir iracionāla, tā ir neizglītota, tā nesaprot, kas ir cilvēktiesības un brīvība. Mēs to nevaram apturēt, taču mēs varam mēģināt atturēt cilvēkus no pievienošanās, un mēs varam mēģināt apturēt citas organizācijas. Ilgtermiņa stratēģija ir izglītība. Tikai ar izglītību mēs varēsim apstādināt šādas nelaimes. Paldies! Atkal zilā karte. Vai pieņemsiet? Paldies, kolēģi, ka pieņēmāt. Jūs runājat par mēs, vai nebūtu labāk, būtu reģionāls risinājums traģēdijai Āfrikā? Varbūt atstājam to Britu sadraudzībai vai Āfrikas Savienībai, nevis ļaut mūsu pretiniekiem atkal teikt, ka mēs iejaucamies kā rietumi. Paldies! Paldies! Protams, jau varam palīdzēt, ja Eiropas Savienība var palīdzēt tad mums jāizstāv demokrātija, kur nepieciešams. Palīdzēt reģioniem, draudzīgiem reģioniem, demokrātijas izveidē. Es domāju, ka mēs nevaram skatīties sānis. Es domāju, ka Nigērijai pašai it kā jārūpējas par sevi, bet nu tā to nevar izdarīt, tāpēc man liekas, mums ir jāiet tur, kur mēs esam nepieciešami. Brīvā mikrofona procedūra, Nagī kungs, pirmais. Paldies! részt vettem a múlt héten a párizsi nagy tüntetésen én is sárli vagyok. Ugyanis... Godāmie kolēģi, es um, arī gribētu izteikt līdzjūtību visiem Parīzes uh, traģisko ne, no, notikumu upuriem. Es arī esmu Čārlīs, taču es neesmu tikai Čārlī, es esmu arī Baga. Esmu Baga pilsēta, ko Boko Haram militāristi pilnībā iznīcināja un atstāja tūkstošiem upuru pēc uh, milzīgās vardarbības. Boko Haram kontrolē 70% no Nigāri, Nigērijas, un viņi iestājas par visu to, kas, manuprāt, neatbilst islāmam. Mēs nevaram par to klusēt. Boko Haram vardarbība pati no sevis nepazudīs. Nigērijas tautāji ir um, vajadzīga Eiropas um, palīdzība. Eiropai būs eh, jāatdod sava Nobelā miera balva, ja mēs nepieliksim punktu šai asins izliešanai. Nākamais runātājs. Mērijas kungs. Reliģiskais fanātisms uz ko balstās Boko Haram, noved pie milzīgas vardarbības un lielas asins izliešanas. Mēs redzam, ka džihādisti runā par jaunu islāma kalifātu līdz pat Kamerūnas robežām, tad tas nozīmē, ka tiek uh, aptvērta milzīga Āfrikas teritorija. Ir ļoti daudz migrantu, kas tagad dodas prom no Nigērijas, dodas uz Grieķiju, lai pēc tam tālāk ceļotu uz uh, pārējām Eiropas valstīm. Mogherini kundzei, mums ir tūkstošiem um, bēgļu un um, nelegālo migrantu, kas dodas uz Grieķiju. Tā vietā, lai apturētu šo plūsmu, mēs redzam, ka Turcija ne tikai viņiem palīdz, bet uh, mēģina arī nodrošināt, lai tiktu izpildīti atpakaļ uzņemšanas nolīgumi. Mums ir jāpieliek punkts arī Sīrijas kalifātam. Kas tādā, kungs, viena minūte? Paldies, priekšādētāji! Nigērijai 2015. gads bija paredzēts politiskā, kā politisko debašu un cerību gads. Bija paredzētas vispārējās vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas februārī, taču tā vietā pil Bakas pilsētā tūkstošiem cilvēku nedosies uz vēlēšanu iecirkņiem. Ne nu, jau tāpēc, ka viņi uh, atturētos, tāpēc, ka viņi ir miruši. Viņi visi ir tagad guldīti uh, masu kapos vai atrodas kaut kur atkrituma maisos. Uh, Kāpēc eh, tas tā noticis? Tāpēc, ka um, ieroči brīvi cirkulē no Lībijas uh, caur Čādu uz Nigēriju. Tūkstošiem cilvēku devās gājienā Parīzē pirms pāris dienām. Tieši tādu pašu gājienu vajadzētu organizēt arī bojā gājušajiem Nigērijā un citur. Mums vajadzētu aizstāvēt ne tikai Šarlī Ebdo upurus, bet arī visus pārējos upurus. Es nevēlos būt liekulis. Pani przewodnicząca, wysoka pani przedstawiciel, sytuacja w Nigerii. Paldies. Augstās pārstāvis kundze, situācija Nigērijā kļūst arvien dramatiskāka. Pēdējās dienās eh, vairāk nekā 2000 cilvēku ir zaudējuši dzīvību šajā valstī. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai ir jārēģē. Šajā valstī drīz notiks prezidenta un vispārējās vēlēšanas. Šīs valsts iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka viņi noteikti saskarsies ar vēl vardarbīgākiem uzbrukumiem. Mēs redzam, kas ir noticis Bagas pilsētā. Islāmisti to ir būtībā noslaucījuši no zemes. Bagas iedzīvotājs raksta savā blogā, kā gan es varu justies drošībā, ja mūsu vadītāji nosoda atentātus Parīzē, bet vispār nerunā par to, kas ir noticis viņu pašu valstī, vispār nepiemin upurus. Viņiem mana dzīvība nav svarīga. Eiropas Savienībai ir jārēģē. Šai valstī ir vajadzīga spēcīga vara, ir jānodrošina gan veselības eh, aprūpas sistēmas izveide, gan arī citi dienesti. Jureka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze Mogarīnī kundze. Runājot par kristiešiem un šo traģēdiju, prezidents Šulcs izteica arī līdzjūtību diviem tūkstošiem bagas upuru. Mēs redzam, ka diskriminācija ir ļoti dažāda. Šajā sarakstā netiek runāts par naidu pret kristiešiem. Pasaulē naids pret kristiešiem kļūst arvien lielāks. Mēs redzam, ka cieņa pret kristiešiem pazūd. Viņi tiek uh, pilnībā nicināti. Mogarīni kundze, jūs to nedrīkstat aizmirst. Paldies, tagad dodu vārdu Mogarīni kundzei debašu noslēgumā. Uh, Liels paldies priekšādātāji par šo iespēju. Svētdien, tad, kad mēs devāmies gājienā Parīzē, es tieši tāpat kā daudzi no jums šeit domāju, ka tā ir liekulība un arī uh, produktivitātes zaudēšana, ja mēs neko neteiksim par to, kas notiek it kā ļoti daudzus kilometrus no Parīzes, bet uh, īstenībā ļoti tūlu Parīzē. Jūs pieminējāt, ka šīs lietas ir ļoti cieši saistītas. Mēs nevaram grimt ilūzijās, ka mēs atrisināsim vienu jautājumu, pilnībā aizmirstot par otru. Protams, mēs nevaram atrisināt pasaules problēmas ar paziņojumiem, un man ir jāsaka, ka mana reakcija ir negatīva, ja no manis prasa paziņojumu par pilnīgi jebko. Taču dažos gadījumos šādi paziņojumi ir ar simbolisku vērtību. Uh, Un uh, šajā dienā šīm paziņojumam vajadzēja nākt no manis, nevis no preses pārstāvja. Mums ir jārunā, mums ir jāstrādā saskaņoti, vai nu mēs atrastos Parīzē vai Nigērijā. Vienlaicīgi es varu piekrist tam, ko daudz no jums teica. Mums ir jārīkojas dažādos līmeņos. Protams, pirmkārtām mums ir jārēģē Mums ir jā, jādomā par cilvēku drošību un par tiesībām. Jāsāk domāt par meitenēm Nigērijā pirmām kārtām. Ir jānodrošina, lai vide kļūtu drošāka, lai šādi fenomeni nevarētu atkārtoties. Nigērijai un tās kaimiņu valstīm vajadzētu nodrošināt, lai to iedzīvotāji atrastos drošībā. Es uzskatu, ka tas mums ir jādara, Jau sākumā es minēju to, ko mēs jau darām. Vai nu te ir runa par drošību, vai nu par humanitāro pusi, vai attīstības jautājumiem. Es pilnībā atbalstu to, ko jūs teicāt, proti, ka mums ir jādara vairāk. Mums varbūt ir jāsadarbojas ar ārlietu ministriem, varbūt ir jāstrādā arī kādā citā formātā, jo īpaši ir runa par drošības aspektiem. Taču es vēlētos uzsvērt, uh, to, ko daudz no jums jau pieminēja. Mums ir jāstrādā tādos ietveros, kas nav tikai un vienīgi Eiropas Savienības ietveri. Mums ir jāsadarbojas ar šo reģionu, ar Āfrikas Savienību. Mums ir jāsadarbojas koordinētā veidā. Noslēgumā es vēlētos pateikties visas Excela kungam par viņa ļoti nozīmīgo lomu vadot vēlēšanu misiju, kas notiks pavisam drīz. Un es gribētu izmantot arī šo iespēju, lai vēlreiz atkārtotu, ka es ļoti augstu vērtēju ne tikai parlamentāro diplomātiju, bet arī to darbu, kas tiek veikts vēlēšanu novērošanas misijās. Uzskatu, ka tā ir ļoti nozīmīga daļa mūsu diplomātijas un ārpolitikas darbā. Tas arī norāda, ka daudziem no jums ir ļoti augsta profesionalitāte, un daudz no jums iegulda arī ļoti daudz pūliņu, veicot šos pienākumus. Vēlreiz paldies par to. Un es gribētu arī pateikties par to, eh, ka jūs gatavosiet ziņojumu par šiem jautājumiem. Jau iepriekš par to esmu pateicīga. Liels paldies! Komis